Bene, cominciamo. Labrīt, dāmas un kungi, tūlīt arī sāksim mūsu darbu, jo mēs esam paredzējuši diskusijām pusotru stundu. Debats tomēr ir ļoti svarīgs, tādēļ uh, aicinu arī nekavējoties sākt darbu. Vispirms vēlos uh, pateikties par jūsu klātbūtni. Es pateicos arī Simpsona kungām, pateicos arī ITRE komitejas deputātiem par šo ceturto uh, kopīgo sanāksmi, ko organizējam starp ITRE un transportu komiteju. Šodien arī skatīsim svarīgus jautājumus. Šī sanāksme, kā jūs zināt, uh, to vada abi, abas komitejas priekšsēdētāji, bet, nu, lai atvieglo darba vadīšanu, Šoreiz eh, es galvenokārt vadīšu šo sanāksmi, bet, protams, kopā arī ar Simpsonu kungu viņš var izteikties, eh, kad vien viņš vēlas. Jūs zināt, ka mums ir 743 eh, grozījumi pavisam iesniegti. Šodien arī tiks prezentēti arī protokoli, kas ir izdalīti sanāksmēs, tad noturēsim debates. Datums kopīgai balsojumam ir 27. novembris. Un es um, arī došu vārdu Simsonkungam. Vēlties izteikties? Nē. Labi, tādā gadījumā arī sāksim uh, darbu vārds pirmajam ziņotājam piecas minūtes. Ajala Sanders kundz, lūdzu. Sí, gracias, señora presidenta. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sākumā teikt, ka esmu iepriecināta Esmu ļoti iepriecināta, ka tiešām varu šeit eh, būt šodien sēdē. Nu, protams, ka ir sarežģīti organizēt eh, kopējas komitejas sēdes. Mēs visi esam izrādījuši ļoti lielu elastīgumu un arī referenti piekrita tam, ka šī svarīgā tēma par eh, citiem jautājumiem tiks skatīt rīt. Mēs būtu gribējuši diskutēt par šo jautājumu rīt, bet, nu, tas um, tomēr nav iespējams. Un mm, pirmdienas pēcpazienā tik svarīgi jautājumi, nu, tas ir tāds nedaudz. Uh, uh, delikāts jautājums. Ceru, ka nākošais sekretariāts varēs rīkoties tā, lai deputātiem nedaudz vairāk vēl atvieglotu darbu. Jo katreiz, kad mēs prasījām kādus uh, izmaiņas, tas uh, bija noraidīts. Taču es ceru, ka nākošais sekretariāts tomēr centīsies vairāk, lai atbilstu mūsu vēlmēm un lai atvieglotu referentu uh, darbu. Tagad par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Pēdējais, kas bija ļoti nozīmīgs, tas bija Kipras prezidentūras priekšlikums par budžetu, kas vispār nav akceptējams, nav pieņemams. Mums jārunā par uh, finanšu instrumentiem. Un tie vispārējie paziņojumi, kādi bija, kas bija uh, vērst uz Eiropas izaugsmi, nodarbinātību, uz situācijas risināšanu, it īpaši nodarbinātības jomā un attiecībā uz uh, krīzi, Kipras prezidentūra tagad ir uh, izplatījusi tādu priekšlikumu, kurā mūsu skatījumā mūsu piedāvātais instruments varētu būt tiešām tāds, tā, tāda tā kā svīra, bet finansējums viņam Kipras priekšlikumā ir nu ļoti, ļoti tāds neliels. Un tas neatbilst īsti Eiropas. Uh, mērķiem un tam, kas ir nepieciešams, tādēļ nevaram piekrist uh, Kipras priekšlikumam. Un tādēļ mums ir jānoraida uh, prezidentūras uh, priekšlikums par finansējuma trūkumu, respektīvi apgriešanu. Un referenti jau runāja par to, ka ja padome būtiski īsinās līdzekļus, tad Mums principiāli būtu jāpārstrādā projektu saraksts, jāsastāda. Jāpārskata tas, jo līdz ar to mūsu ambiciozie mērķi būtu um, nepietiekami. Mēs gribam, lai būtu pietiekami daudz budžeta šim um, instrumentam pieķerts. Tagad par grozījumiem. Ir dažādi grozījumi, daļai arī tādi diezgan radikāli. Daži no tiem ir vērst uz tādu globālāku skatījumu un vērst uz to, lai viens priekšlikums, nu, burtiski tā kā uz visiem tiktu piemērots. Ir arī uh, tādi uh, priekšlikumi, kas uh, paredz uh, paaugstinājumu, nu, apmēram tādiem tā kā par 5%, uh, procentiem, bet, nu, raugoties uz. Uh, ievēr, eh, jau eh, ierobežotiem līdzekļiem mēs arī tad nevarēsim eh, veiksmīgi strādāt. Nākošais ir īrijas priekšlikuma, un šeit runa iet par tādiem sevi noslēgtiem tīkliem. Mm, situācija ir tāda, ka uz salas ir tādi specifiski apstākļi, nepieciešami arī sasaiste Un situācija ir sarežģīta. Mēs varbūt, ka varētu pat šo finansējumu pieprasījumu akceptēt, lai arī par to vēl atsevišķi ir jādiskutē, jo ir tādas plašas finansējuma problēmas kopumā. Nākošais jautājums par pilsētām. Par pilsētām mēs gribam tādu politisku signālu sniegt, un par to arī ir jārunā. Paldies deputātiem, kas mūs ir atbalstījuši. Nākošais jaunas tehnoloģijas un inovācijas. Uh, Es eh, saprotu dažu deputātu interesi. Šeit tiek masīvi runāts par tehnoloģiskiem aspektiem. Dažkārt tomēr eh, liekas, ka tas eh, tomēr 2020. gada programmas vairāk tiktu uh, piemērotas, un es domāju, ka varbūt, ka varētu arī tādu tā kā sinerģisku efektu panākt, apvienojot uh, programmas. Nākošais temats ir troksnis. It īpaši vācu deputāti ir iesnieguši dažādus priekšlikumus, it īpaši priekšlikums par tādu lielāku finansējumu uh, ritošai daļai. Bet, nu, kā jau es teicu, ka mēs šeit runājam vairāk par infrastruktūru. Un varbūt, ka tomēr uh, vajadzētu izmantot uh, citu finanšu instrumentu vai arī kādu tādu, ar kur to varētu labāk uh, finansēt. Nu, būtiski ir rast šīs līdzfinansējuma iespējas un visām citādi mēs šajā infrastruktūras jomā iesakņojamies. Nākošais jautājums par finansējuma apjomu, par jūras autoceļiem. Diskutējums jautājums līdzekļu paaugstinājums arī ir diskutējums jautājums. Un runājot par kohēzijas jautājumiem, šeit ir tāds kompromiss sasniegts, kas, manuprāt, ir pareizajā virzienā. Ar to uzklausām ne tikai deputātus no jaunajām dalību valstīm, bet arī reģionu uh, komitejā, respektīvi regi komitejā strādājošo domas uzklausām. ir um, jāsaglabā arī tas, kā tas tiek piedāvāts nacionālā līmenī, lai visas dalībvalsts varētu projekts īstenot. Un tad jāraugās uz to, vai mēs tā labāk varētu izvērtēt riskus. Varbūt, ka uh, ir iespējama vēl tāda precīzāka saskaņošana, lai labākus un labākos uh, projektus, uh, kuriem ir lielāka Eiropas pievienotā vērtība, lai tie saņemtu vairāk finansējumu. Uh, Priekšsēdētājs kundze, tas nozīmīgākais jēdziens ir sinerģija. Bieži vien ir sarežģīti komisijā panākt to, lai starp atsevišķajām ģenerāla direkcijām viedokļi tiktu saskaņota. Bet nu, jāuzsver, ka ir nepieciešama labāka koordinācija un uh, sinerģija starp enerģiju, telekomunikāciju un satiksmi, jo tie ir savstarpēji saistīti. Uh, uh, uh, saistīti jautājumi. Paldies! Tagad Rikē kungs. Paldies! Es mēģināšu izteikties pavisam īsi un neatkārtošu to, kas jau izskanēja, ko teica Jālas kundze. Es domāju, ka visi gan referenti, gan arī deputāti, kas iesnieguši grozījumus, runā par Eiropas pievienoto vērtību un par ievērojamo uh, izaugsmi kādu varētu veicināt šis instruments. Tātad arī būsim uzticīgi šīm mērķim izveidot plašu Eiropas koridoru un arī turpināsim šo attīstību ilgtspējības eh, vārdā, ievērojot arī vidi un arī no struktūrālā plāna un sociālā teritoriālā aspekta. Viens vārds par um, eh, Kīpras prezidentūras budžeta priekšlikumu. Nēlē nav apmierināta ar priekšlikumiem attiecībā uz enerģētiku un telekomunikāciju, kas attiecas uz, telekom, uz transportu 22 miljārdi, 7 miljārdi kohēzijas, proti 15 miljārdi jaunu priekšlikumu. Tas ir tieši nulle progresa attiecībā uz esošo situāciju. Atgādina, ka iepriekšējā finanšu plānā bija apmēram 10 miljārdi. Ja mēs aktualizējam 2006, 2020, tad Kipras eh, priekšlikums ir nulle. Tātad mēs vienkārši pārnestam iepriekšējo plānu. Tas nozīmē, ka, uh, ka tas nenozīmē, ka izaugsmas instruments ir nepietiekams, tas nozīmē, ka tas tiek pilnībā iznīcināts. Līdz ar to šis prie, šāds budžeta priekšlikums vienkārši nav pieņemams. Mēs pat nevaram tur iesniegt kādus grozījumus, mēs vienkārši to nevaram pieņemt un punkts. Tālāk, pēc kārtas skatot uh, specifiskos jautājumus, protams, kā uh, problēma pēc būtības kohēzijas fonda, ko minēja arī Inese. Uh, Mums ir kompromiss, kas uh, arī ņem vērā nacionālos uh, līdzekļus, uh, tajā pat laikā saglabā dinamiku un tam līdzīgi mēs nonākam pie pieņemams pozīcijas. Mēs, protams, arī iestamies par to, lai arī atbalstītu vairāk dzelzceļu un arī ilgspējīgus jūras ceļus un tam līdzīgi un nonāk, nu, varbūt nedaudz arī noliekot malā. Uh, autoceļus, kuriem ir ļoti labi rezultāti, un Eiropas institūcija līmenī mums ir arī jāuzstāj uz uh, sadarbības starp trim institūcijām, parlamentu vedu un komisiju, lai uh, nebūtu tikai viss eh, komitoloģijas eh, rokās, kā arī raudzīt eh, sadarbību reģionālā līmenī. Tas arī ir aktuāls jautājums. Mums ir jāiet uz procedūru vienkāršošanu un efektivitāti. Līdz ar to teksts ir jāatvieglo, tam nevajadzētu būt pārāk smagnējiem. Mums ir jābūt arī uh, Mēs spējam pieņemt lēmumus, mums ir jāparedz nepieciešamie finanšu lēmumi un instrumenti, kas ir svarīgi, lai Eiropa nepaliktu nomaļus, un tas ir jāatspūgļojas procentos, ko mēs piedāvājam, un vajadzētu izvairīties no nenozīmīgiem simboliskiem priekšlikumiem. Daži vārdi par to, ko es saucu par eh, šiem eh, aprīkojumiem, kas ir eh, transporta līdzekļos, dažādi drošības aprīkojumi un tam līdzīgi. Ja tad viss, kas ir šajā lidojošā uh, vai arī kuģos un, trans, un auto uh, transportos, tad tas viss iekļauts esošais tiesību aktu tehniskajās prasībās un atgādinu arī, kā Cēzara tātad uh, gadījumā šeit mēs runājam par aprīkojumu 30 miljārdu apmērā un visbeidzot un tas arī attiecas uz prasītājiem, kas ir uh, ārpus institūcijām, kas ir ārpus uh, mūsu instrumentu perimetra, mūsu partneri diskusijās, tad ir ārpus institūcijām par troksni. Mēs zinām, ka dažām valstīm šis jautājums ir īpaši aktuāls, un, protams, tas ir jāņem vērā. Mēs to nevaram vienkārši tā ignorēt. Jāuzsver, ka ņemot vērā dažās dalību valstu intereses atšķiras arī dzelzceļu jomā investi, investori ir privātpersonas un ir jāatrod arī citi risinājumi. Iespējams, arī vēl par to būs debates, mm, grūtības, tātad nonāk pie šī gala lēmuma. Pielikumos es vēlos uzstāt uz nepieciešamību respektēt kritērijus, kas jau ir relatīvi plāši, pieturēties pie galvenā, lai mēs tātad nodrošinātu Eiropas vienoto vērtību, būt ļoti arī uzmanīgiem pārobežu aspektos, uzmanīgiem būt arī uh, par rezultātiem, ņemot vērā ierobežotos līdzekļus. Daži priekšlikumi mēs redzam ļoti attālinās no mūsu pārvaldības kapacitātes. Un runājot par savienošanu globālā līmenī, ir arī vēl citi uh, risu, resursu avoti. Ja mēs pieturēsimies pie šīm līnijām, mēs domājam, kā mēs varēsim vienoties. Jebkurā gadījumā mēs jūtam, ka šeit ir vienota grib par šo tiesību uh, aktu. Tātad, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Sergei. Eh, Paldies arī par to, ka ievērojat savu runāšanas laiku. Un tagad vārds. Adina Valēnkundze, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Vispirms vēlos pateikties visiem man referentiem un arī deputātiem, kas nec savu ieguldījumu, lai uzlabotu ziņojumu. Mēs saņēmām gandrīz uh, 600 grozījumus gan no ITRI, gan TRAN komitejas uh, deputātiem, un arī es ar nepacietību gaidu mūsu ēnu referentu sanāksmī uh, diskusijām. No ITRI perspektīvas mēs redzam, ka visi kolēģi attiecībā runā arī par šo finansējumu par priekšlikumu, ko saņemam no Kīperes prezidentūras. Piekrīt kolēģiem, tas nav pieņemams. Šis budžeta priekšlikums nozīmē par 40% veikt samazinājumus. Es zinu, ka krīzes laikā resursi ir maz, taču vēstījumu, kādu mēs nosūtām pilsoņiem un tirgiem, uh, šim vēstījumam ir jābūt tādam, kas nenozīmē nepārtrauktu taupību. Mums ir jānosūta vēstījums, kas nav pretrunā ar jauno virzienu, kādu izvēlējās abi. Um, Eiropas vadoņi, lai mēs varētu izkļūt no recesijas, veicināt izaugsmi. Uh, Kopā ar kolēģiem mēs arī atbalstām sākotnējo komisijas priekšlikumu par 50 miljārdiem eiro. Esam pārliecināti par katra eiro nepieciešamību, ja mēs vēlamies modernizēt infrastruktūru. Un es uzskatu arī un ceru, ka gan ITR, gan TRAN, gan budžeta komitejas un vispār parlaments kopumā atbalstīs mūsu nostāju. Protams, mums ir liela atbildība nodrošināt pēc iespējas efektīvāku šai jaunā instrumenta izmantošanu. Ar ierobežotiem resursiem mums ir nepieciešams uh, spēcīgas sviras, lai mobilizētu privāto finansējumu. Mēs nevaram atļauties rēķināties tikai vienīgi ar valsts subsīdijām. Tādēļ enerģētikas jomā mēs piedāvājam, lai 80% no budžeta tiktu paredzēti projektiem, kam ir kopīgas sabiedrības intereses ar. Um, Finanšu instrumentu starpniecība, tāda ir mūsu grozījuma mērķis. Esmu priecīgi redzēt, kā arī ITRE un arī citi eh, ēnu referenti ir gatavi atbalstīt to. Tātad 60 līdz 90 procenti, tātad ir šis skatāmais apmērs, esmu pārliecināta par kompromisu telekomu jomā. Mēs uzskatām, ka jums ir jākoncentrējas uz eh, pieprasījumu pēc plātjoslas, to atbalsta arī Trautmans kundze un Perilijos. Uh, Eh, kungu grozījumi, arī Kančenkungs iesūtīja grozījumus pārorientējot koncentrāciju un no fi, eh, finansējumu uz finanšu instrumentiem. Visbeidzot, mēs piekrītam arī tam, ka šī Eiropas eh, digitālo infrastruktūru finansējums Eiropēnu un tam līdzīgi tas ir viss jāveic ar uh, šo stipendiju starpniecību, grantu starpniecību, izmantojot tos. Tad ir arī deputāti, kas piedāvā tad 30 līdz 50, pro, no 30 līdz 50 procentiem līdzfinansējumi darbiem enerģetikas jomā. Kompromiss grozījums būs šeit iespējams, un mums būs tas arī, arī jāapspriež, ņemot vērā finanšu instrumenta līmeni un šos grantus. Atgādinu, ka mūsu pieeja gan telekomunikācijas un enerģijas jomai. Uh, ir tāda, ka mēs gribam, lai tirgus būtu procesa centrā, novērst kropļošanu un eh, novērst politisko centralizāciju. Mēs gribētu arī atgādināt, ka šī nav vēl viena versija par eh, struktūrālajiem fondiem vai koheizijas fondiem. Tas tika eh, lemts kā cita veida finanšu instruments, kas būtu papildinošs esošiem finansējumu, un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu arī grozīt uh, mūsu pieeju, lai mēs šo instrumentu varētu iedarbināt. Turmāko nedēļu laikā mums būs jācīnās par budžetu, bet mums ir arī jābūt atbilstīgiem, un mums ir jāpielāgo prioritātes, ņemot vērā piemos līdzekļus, ja Eiropas finanšu resursi tiks samazināti tādā gadījumā mums būs jāveic politiskās izmaiņas par to, ko mēs vēlamies finansēt. Pretējā gadījumā šīm instrumentiem nebūs nekāda ietekme enerģijas jomā. Mums būs nepieciešams prioritizēt uh, um, tirgus uh, integrēšanu um, jaun vai arī Tad ņemot vērā arī citas prioritātes un redzēt, cik lielā mērā arī mēs uh, finansēsim platjoslas izplatīšanu. Un uh, mums ir arī prioritizācijas uh, Uh, kritēriju 17. pāntā un arī darbs pie igadējiem programmām. Kolēģi, uh, izvēles ir sarežģītas, bet mums kā parlamentam ir atbildība noteikt šīs prioritātes un izmantot pēc iespējas efektīvāk pieejamos resursus. Es uh, nepacietību gaidu mūsu debats. Paldies! Grācie! La... Paldies! Vārds Ferma kungam trīs minūtes. Lūdzu, budžeta komitejas referentam vārds. Um, first, just let me mention the Cypriot presidency. Paldies. Kipras uh, prezidentūras priekšlikums jau tas tika minēts, bet jo vairāk mēs samazinām budžetu, jo būs sarežģītāk uh, vienoties par labu budžetu, jo visi grib pieturēties pie uh, tā, kas jau viņiem ir, vai tā būtu lauksaimniecības vai kā cita komiteja, bet kurš tiešām aizstāvēs uh, izdevums, kāda mums ir nepieciešama, lai uzlabotu Eiropas uh, ekonomiku, inovācijas, pētniecības jomā un tam līdzīgi. Budžets komitejas atzinums par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, galvenokārt daži komentāri par finanšu instrumentiem. Tas ir ļoti labi, ka no budžeta komitejas viedokļa viss tātad. Uh, Referenti tiešām ņem vērā un pieņēmušos finanšu instrumentu aspektus, daži tehniski komentāri. Mēs bieži vien sakām, pa, uh, runājām par uh, optimāliem, suboptimāliem finansējumiem, bet ir arī tagad jauns termins neoptimāli, un tas ir ļoti negatīvi. Mums nevajadzētu nobiedēt potenciālos finansētājus. Uh, un iepazīstieties ar mūsu grozījumiem šajā sakarā. Tas pats attiec arī uz tirgus kropļošanu. Protams, mēs esam šeit ļoti piesardzīgi. Mēs negribam, um, negribam samazināt pieejamo finansējumu, taču mums ir nepieciešams izveidot ļoti nepieciešamo jauno tirgu, lai, pievien, lai piesaistītu ilgtermiņa investorus, kas uh, nav paraduši veikt investīciju šajos produktos. Domājiet par tirgus kropļošanu. Mums ir jāskatās uz nākotni. Uh, <clears throat> par papildinājumu mērķiem un tam līdzīgi arī šeit budžeta komiteja iesniegus grozījumus. Es arī vēlētos uzsvērt, ne, re, manuprāt, ziņojumā tiešām ir jākoncentrējas uz finanšu instrumentu iecerēm un mērķi. Problēma ir tāda, ka <clears throat> esošajā ekonomiskajā situācijā labas investīcijas vienkārši nenotiek, jo ir grūti piekļūt aizdevumiem un ir uh, arī mazināts valsts finansējums, un tas uh, nodara kaitējumu ekonomiskai atgūšanai. Mums ir absolūti svarīgi nodrošināt Eiropas investīciju efektivitāti, un tā, tā par to ir jādomā arī ilgtermiņā. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs to vēl īpašāk varētu izcelt ziņojumā. Mūsuprāt, arī ļoti būtiski tāda, kāda Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenti, un mm, ka tiek izvērtēta šīs Connecting Europe komisijai, ir arī jā, eh, jāizvērtē turmākie soļi, ko mēs vēl varam darīt, lai varam palielināt investīcijas prioritāros projektos un tam līdzīgi. Mēs ieteicām, piemēram, runāt par eh, projektu portfolios. Uh, par projektu portfeļiem, par ies, dažādām investīciju iespējām, arī dažādi uh, uh kapitāla instrumenti, lai varētu investēt, uh, lai varētu finansēt šis uh, projekts. Ļoti svarīgi raudzīties ilgtermiņā un lūdzu arī raudz, vajadzētu raudzīties uz šo projektu obligāciju jautājumiem. Tālāk par šo blending. Uh, par apvienošanu. Mums ir nepieciešami gan granti, gan dažādi finanšu instrumenti. Mums ir jāizveido šeit uh, rīku kaste, kur uh, um, projekti var izvēlēties dažā, um, kur projektiem var izvēlēties dažādus finansējuma resursus, un šeit mums vajadzētu būt ļoti atvērtiem starp grāntu un finanšu instrumentu sajaug, uh, finansējumu sajaukšanu, un tālāk arī uh, Koheizijas finansējums arī ir jāiekļauj šeit, jo Eiropas pievienotā vērtība infrastruktūrā ir la, laba ne tikai bagātajām rietumvalstīm, bet arī koheizijas valstīm, bet mums ir jāatbalsta šīs valstis, lai tās varētu attīstīt labu konkurētspējīgu priekšlikumu, kad arī mēs runājam par finanšu instrumentiem. Paldies! Paldies referentiem un tagad ēnu referenti. Gančāna kungs pārstāv ITRE komiteja. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs minūtes, saka priekšsēdētāji. Paldies. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi izteikt dažus komentārus vispirms par vispārīgo uh, jautājumu par finanšu instrumentu, uh, inovatīvu instrumentu izmantošanu, lai mēs varētu garantēt to, vai tas būtu projektu obligāciju veidā vai citu, izmantojot citus fondus. Pat ja mēs nenosakām maksimālo slieksni, tomēr šai garantijai par fondu izmantošanu ir jābūt. Mēs nevaram iedomāties a priori jau bloķēt iespēju par šo fondu izmantošanu. Es, cēr, es ticu šiem instrumentiem, jo tur piedalās arī privātā daļa. Uh, Un eh, ne tikai ir šīs vīrus efekts, bet ir arī nepieciešama nodrošināt sadarbību ar privāto jomu. Tad par enerģijas jomu piekrītu referentei, budžets, eh, enerģijas un telekomunikācijas jomā tiek saglabāts un jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, privileģējot eh, šos finanšu inovatīvos instrumentus. Tādēļ arī budžeta priekšlikums ir ļoti svarīgs un paredzēt to šim mērķim. Tālāk arī par smart grids viedajiem tīkliem arī šeit ir jāveic lielākas investīcijas, tālāk par uh, transportiem. Arī referents runāja par uh, uh jūras ceļiem, un mums ir jāatrod veids, kā mēs arī varam veicināt projektu sadarbību ar trešajām valstīm, arī kombinējot dažādus uh, fondus Mēs nevaram attīstīt tikai vienu instrumentu un nodrošināt uh, komerc attīstību, uh, komerc uh, attīstību neatbalstot, neatbalstot partnerus tālāk koridori. Tas nav uh, programmas trešais līmenis, nē, tā ir koridoru pārvaldība. Tālāk ir arī jautājums par platformu ar iesaistītajām pusēm, kurām ir kapacitāte to īstenot. Uh, Es iestājos par šo koridoru attīstību jau gada, katru gadu līdz šim esam uzklausījuši koridorus un uh, mums ir iespējas, ka viņi um, nav pietiekami liela uh, kapacitāte. Tālāk arī par šo Cēzaru tur arī netiek uh, nošķirti daļu zemes un robežu komponentus. Ir nepieciešama sistemātiska pieeja lai tā tiek attīstīta visos aspektos, un arī Eiropas iejaukšanās ir ļoti būtiska visos šajos kompetentos uh, veicināt arī ekonomisko attīstību. Un visbeidzot, es uzskatu, ka pēc iespējas lielāku uzmanību ir jāpievērš arī eh, šim eh, jautājumam par eh, visiem, visiem tiem, visām tām iesaistītajām pusēm, kas uztur un pārvalda koridorus. Tātad ar nelielām investīcijām mēs varam panākt lielus rezultātus, nodrošināt tīkla efektivitāti un veiksmīgāk arī to savienot ar uh, transportu plūsmu. Paldies! Joprojām trīs minūtes ir ilokungs. Paldies priekšsādātāji! Grozījumi, par kuriem ir jāuzsāk padziļinātas debātes, ir tās, kas attiecas uz septīto pāntu, trešo punktu. Uh, par eh, sabiedrības interešu projektu leģitimitāti un par nepieciešamo Eiropas finansējumu. Kā jūs zināt, tad vai dažas nedēļas atpakaļ ITRE komitejā mēs balsojām eh, par Korejā de Kambas ziņojumu par uh, enerģijas infrastruktūras vadlīnijām. Un šeit bija panākts kompromiss pār 15. pāntu, kur tiek runāts par kritērijiem, attiecībā uz CEF par projektu, uh, par sabiedrības interešu projektu finansēšanu. Un sasaucoties uz šo kompromisu, kur ir jāizmanto arī uh, šis es, fonda izmantošana. Taču šeit ir pieļauta kļūda par finansējumu. Tas nozīmētu, ka uh, Tādējādi mēs norādīsim to, ko mēs apstiprinājām Mitre komitejā. Tas arī vainās Eiropas parlamenta nostāju, kas balsojot par kompromisu sniedz kolēģim mandātu vēst sarunas mm, trialogā. Ir jābeicina arī sinerģijas projekti. Šeit mēs varam pieņemt kompromisu par to, ka tiek samazināta arī līdzfinansējuma slieksnis 10% apmērā aktivitātēm, kuru mērķis ir samazināt uh, siltumnīca efekta gāzes. Tātad arī iesniegt dažādi grozījumi par uh, resursiem, kāda ir pieejama enerģijas jomā, kāda resursi ir jāpieejama paš, jāpiešķir izmantojot finanšu instrumentus. Es saprotu, ka tādējādi mēs varēsim arī finansēt lielāko daļu projektus, jo īpaši, ja tiks samazināts arī daudzgadu finanšu plāns tajā pat laikā. Tas varētu nodarīt arī kaitējumu strateģiski svarīgiem projektiem un izdarīšu vēl vienu pēdējo komentāru novērojumu par telekomunikāciju jautājumu no dažiem grozījumiem, kas ir iesniegti. Uh, šie tehnoloģijas projekti būtu jāfinansē tikai no finanšu instrumentiem. Pieņemt šādu iespēju nozīmē arī, uz, arī nozars uzņēmumam pašām lemt, vai tie vēlas grozīt investīcijas, ņemot vērā ekonomisko un izaugsmai, nē, ņemot vērā, protams, arī lauku, kalnu, uh, maz atdzīvotās uh, teritorijas nav īpaši pievilcīgas uh, platjoslas investīcijiem, jo tur ir ļoti maz izmantotāju, vajadzētu precizēt, kā tieši šajās jomās mēs varētu paredzēt uh, tiešos finansējums. Paldies, Prīlo kungam! Debakērkungs. Dank u voorzitter. Um, ik wil ook de rapporteurs bedanken voor het uh, harde werk dat ze al geleverd hebben. Zijn aan... Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies visiem referentiem. Ir ļoti daudz grozījumu priekšlikumu, bet vispirms sākšu ar sekojošo. Ir priekšlikumi par pielikumiem. Man šķiet, ka šeit ir tāda kā džentelmeņu vienošanās, proti nekoncentrēties uh, uz šiem pielikumiem, bet tomēr grozījumi ir vairāk nekā simts, kas attiecas uz šiem koridoriem. Tāpat ir arī grozījumu priekšlikumi, kas e, nav pelnījuši atbalstu, piemēram, noteikums use it or lose it. Tad ir komitejas ieteikums dalīt līdzekļus pēc principa, kurš pirmais brauc, tad pirmais maļ, tas arī nebūtu īsti pareizi. Tad ir priekšlikumi no manas puses saistībā ar TNT par uh, finansējumu dažādiem transporta veidiem un sevišķi saistībā ar ostām. Mēs vēlamies, lai dažādie transporta veidi uh, uh, tiktu vienādā mērā vai līdzīgi atbalstīti. Tad par kohēzijas fondu komisijas priekšlikums šeit nav labs, un tieši te bija ļoti grūti atrast kompromisu, un te es aicinu referents un ēnu referents meklēt caurskatāmu, labi saprotamu, izprotamu kompromisu, ko ir iespējams lasot, saprast Un lai var redzēt, lai šie desmit miljārdi tiktu iztērēti tā, lai būtu arī Eiropas pievienotā vērtība. Eh, infrastruktūras apvienošana Eiropā būs labs signāls visām dalību valstīm. Mēs atbalstām šo priekšlikumu. Krāmera kungs, lūdzu. Paldies. Arī es saku paldies referentiem Jādomā, ka nav, nebija viegli pēc tik daudziem grozījumiem tomēr nonākt pie kompromisiem, bet uh, daudz ko mēs vēlējāmies. Nu, protams, visiem ir kaut kas, ko vēlēties, bet ja mēs būtu uh, arī piedāvājuši prokšnoteikumu, uh, Un, piemēram, Brennera, uh, Brennera tuneļa infrastruktūrai ir pirmkārt jātais milzīgs tunelis Klintī, kas neradīs nekādas darba vietas, jo tur tiek izmantotas um, mašīnas un iekārtas. Runājot par ekoloģisko ilgtspējību. Mums jāskatās, kāds labums ilgtermiņā būs no projektiem vai uh, projektiem, projekti ir vairāk tādi tehnoloģiskas ievirzes, vai tajos vairāk tiek izmantots cilvēku darba spēks. Tāpat uh, lieli trūkumi vai robi ir dzelzceļa tīklā, mēs zinām, kur tie ir. Tas šie trūkumi vai zaudējumi, kas ir radušies kara un pēckara laikā, uh, tie, uh, tas arī ir tāds problemātisks jautājums, par kuru mēs iesniedzām priekšlikumu. Mums ir jāspēj arī taupīt um, līdzekļi runājot par um, šiem trokšņa, pret trokšņa aizsardzības mūriem. Arī šeit noteikti ir iespējams ietaupīt līdzekļus, neceļot 11 metrus augstus mūrus. Ir jābūt principam tādam, lai iegūtu abas puses runājot par projektiem, kas ir pielikumos, ļoti maz tikas izsvītrots. Mēs ņēmām vērā projektu, eh, kas saucās Reinas Mainas un Donavas kanāls, kas Vācijā bija milzīgs projekts un būtībā tikai viens vai divi kuģi dienā iziet šim kanālam cauri. Būtībā tā bija līdzekļu izšķērdēšana. Uh, nav nepieciešams um, attīstīt infrastruktūru Elbā un Donavā, jo tam ir nelabvēlīgas ekoloģiskās sekas. Finansējumam kohēzijas valstīs ir, protams, tam ir jāsaglabājas un ir jāat, jāaizpilda šie baltie plankumi, kas ir pierobežrajonos. Paldies, Fosterkungs. Thank you, Chairman. I'd just like to read out. Paldies! Nolasīšu mūsu koordinātora un ēnu referenta Zīles kunga komentārus. Pirmkārt, Zīles kungs atvainojas, ka nav klāt un uh, saka paldies referentiem un ēnu referentiem un ir gatavs turpmākajās nedēļās uh, turpināt darbu ar šo jautājumu. Uh, tāpat viņš uzskata, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam noteikti ir Eiropas pievienotā vērtība. Tran komitejas uh, referentu viedokli uh, deputāts Zīle var atbalstīt, runājot par uh, finansējumu grantu formā. infrastruktūras projektiem ir atbalstāms. Par desmit miljārdiem kohēzijas fondam un eh, jaunā pārdala vidējā termiņā. Par šo ir jābūt jāpatur mērķfinansējuma sadale un katrai dalībvalstī ir jāņem vērā tas, ko pieļauj tā saucamā dalībvalsts aploksne un uzskata arī, ka sacensība starp dalību valstīm varētu padarīt līdzekļu izmantošanu efektīvāku. Un kohēzijas fondi varētu tikt labāk izmantot, jo dalību valsts tiktu mudinātas izstrādāt attiecīgus un piemērotus projektus. ESF nevajadzētu būt ierobežotam līdz 5% no IKP. Un e, daži vispārēji apsvērumi. Runājot par infrastruktūras finansējuma ārkārtīgo padārdzināšanos, un nu, mēs redzam, ka šobrīd šāda parādība ir vērojama. Pozitīvi ir vērtāts komisijas priekšlikums kopējam ietvaram un arī viss šis Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments. Uh, bet jādomā, ka piesaistot šo um, projektu kohēzijas fondam, visa šī sistēma vai struktūra kļūst sarežģītāka un tad smagnējāka. Deleģētie akti mums eh, rada uh, eh, diezgan liels bažas, un šeit dalībvalstīm ir jābūt lielākai piesaistē. Turmes kungs, paldies! Pavisam īsi es mēģināšu koncentrēties uz galvenajiem aspektiem. Vispirms padoms priekšlikums pagājušajā nedēļā budžeta priekšlikums. Tas ir gandrīz tāds kā apvainojums. Ievadvārdos viņi saka, ka budžets ir jāizmanto Eiropas pienotās vērtības veicināšanai, bet kad mēs skatāmies detaļās, tad eh, mēs redzam pētniecību, kur ir pievienotā vērtība, eh, studentu programmas, kur ir pievienotā vērtība, visas programmas, kur ir Eiropas pievienotā vērtība, Tās ir dramatiski nogrieztas lauksaimniecības politikas struktūras fonda vispār nav aiztikti. Kādēļ? Tādēļ, ka, protams, tie ir, atbilst, tie ir zem nacionālās subsidiaritātes uh, tēriņiem. Uh, Un e, šeit nav vienošanās. Mums kā parlamentam ir jāstāv vienoti, mums ir jācīnās par visu CEF e, um, finansējumu. 40% samazinājums, kā piedāvā prezidentūra, tas ir apvainojums, un viņi nevar to pārdot, sakot, ka viņi ir par Eiropas pievienoto vērtību, jo viņi to vienkārši iznīcina. Par enerģiju. Es redzu, ka ir nepieciešams šeit eh, darīt daudz elektrības infrastruktūras eh, nozerē. Es neredzu tik lielu vajadzību, piemēram, gāzes infrastruktūrai, jo mums ir eh, gāzes drošības piegādes direktīva, kas arī liek dalību valstīm investēt gāzes infrastruktūrā. Mums ir ļoti daudz arī esošo E, gāzes vadu optimi, optimizācijas e, pro, programmas un e, neticiet gāzes industrijai, kuri stāka, ka tuvāko desmitgadu laikā gāzes apjoms pieaugsies. Nē, tagad jau mēs esam sasnieguši gandrīz griestus, jo uh, Eh, lielākais gāzes patēriņš celtniecības jomā samazinās, jo tiek veiktas eh, ēku renovācijas programmas, un tas netiks kompensēts eh, ar elektrību, jo tas nav iespējams. Līdz ar to mums nav nepieciešama tik daudz finansējuma gāzei. Mums šajā instrumentā ir jāprecizē, ka lielākais finansējums jāparedz elektrībai. Elektrības un gāzes infrastruktūras ir reglamentēts bizness. Jums ir investors, kas veic investīcijas 50 gadiem, tad viņš ar regulātoru runā par uh, nodevām. Uh, bet es domāju, ka granti nav pareizais veids, kā iejaukties šajā reglamentētajā, regulētajā biznesā, un granti ir jāsamazina līdz minimumam. Es grantus redzu tikai politiskiem projektiem, piemēram, Baltijas valsts padarīt mazāk atkarīgas no Krievijas. Tas ir politiski uh, fundamentāls jautājums, eh, tas nekad nebūs komerciāli. Uh, dzīvošanas projekts, dzīv, bet uh, tādiem projektiem ir nepieciešama grantija. Arī, piemēram, lai varētu apvienot uh, Kipru un Maltu, arī būs nepieciešama grantija, tā ir politiskā prioritāte. Bet lūdzu, šeit mēs runājām par uh, komerciālu biznesu, mums ir jāierobežo granti, mums ir jāuzsver finanšu instrumentu loma. Šie instrumenti, tiem ir jābūt arī svirām uh, valsts bankām, lai varētu piesaistīt privāto kapitālu no pensiju apdrošināšanas fondiem un tam līdzīgi. Visbeidzot, es iesniedzu arī grozījumus par to, ka esam uh, sasnieguši lielu kapitālismu problēmu Spānijas, uh, Spānijā, Portugālē un tam līdzīgi arī invest investoriem ir jāmaksā ārkārtīgi augsti, pro, augstas procentu likmes šiem gāzes infrastruktūra izmantošanai. Mums ir jādomā par izcinājumiem. Es domāju, ka visas valstis cieši no finanšu tīrgiem. Un tagad mēs atgāzīsimies vairākus gadus atpakaļ, jo tagad ir daudz dārgāk atjaunot Eh, finansēt esošo modernizāciju enerģijas jomā. Mums ir nepieciešams risinājums, un šis instruments varētu būt daļais risinājums šai problēmai. Paldies! Tagad vēl 13 deputāti ir pieteikušies eh, runāt, tātad nolasu uzvārdus. Jo, Ikadraui, Groša, Trautmann, Grandes, Liberazaschi, Vidal Quadras, Ertug, Van Dalen, Prodi, Ticau, Galler, Correra Campos, Kaumazzalos. 14. 14 kopumā. Vēl kāds? 15. Ja mēs vēlamies. Uh, ļaut referentiem atbildēt. Katram ir pusotra minūte un, un nevairāk lūdzu. Tātad minūte 30 nevairāk lūdzu. Kas, kas tiļo? E, eh, primero, e, este informe... Nu, pavisam īsi tātad. Pirmkārt, redzu vienu būtisku problēmu un proti Koordinācijas trūkums. Nu, parasti mums ir ietver ziņojums un tad specifiskie ziņojumi par tiem diskutējam. Bet, nu, nav taču otrādi, ka sākumā specifiskie uh, ziņojumi enerģija un citi tiek izdiskutēti un trialoga atrisināt ar padomu, nemaz nezināt, kāda būs ietver ziņojums. Un tad ir pretrunas, kas ir uh, ļoti lielas un nu, tikai vēl palielinās. No tā cieš viss ziņojums gribētu pateikties referentiem, jo viņi ļoti intensīvi strādā, bet man liekas, ka tas tāds pamatelements. Tagad par vispārējiem budžeta jautājumiem. Mums uh, jāstiprina mūsu pozīcijas un jāpaliek pie sākotnējiem skaitļiem. Ja šeit notiek īstenājumi, tad tiem jābūt proporcionāliem tādiem, kā komisija to sākotnēji piedāvāja. Un ja uh, kopumā uh, tiek uh, līdzekļi īsināti, tad tam jātiek sadalītam proporcionāli uz visām jomām. Uh, Un pēdējais jautājums - enerģija un energotīkli. Mēs jau balsojām par projektu finansējumu, runājam par finanšu instrumentiem, par subvencijām, subsīdijām. Netika ne summas, ne prioritātes noteiktas. Un par to diskutēsim vēlāk. Pēc tam diskutēsim arī par telekomunikāciju tīkliem, un vismaz uh, manā frakcijā ir tā, ka mēs uh, tieši to arī vēlamies, un, protams, ka tam ir jābūt uh, ietver ziņojumā. Paldies, nākošais runātājs Elka Draulīkungs. Nu, sākumā gribu teikt paldies uh, referentiem. Pieminēšu dažus punktus ir ļoti nozīmīgi, lai referentiem pārbaudot uh, grozījumus, tiktu pie, eh, pie, izmantot ļoti stingri un objektīvi kritēriji. Ir tīpaši attiecībā uz uh, pielikumiem, jo mērķim jābūt tādam, ka mēs mūsu līdzekļus izmantojam tiem projektiem, kas rada Eiropas pievienoto vērtību. To vēl vajadzētu uh, pārbaudīt, arī koherence dažkārt netiek uh, ievērot it īpaši uh, attiecībā uz tiem projektiem. Bet, nu, būtībā kopumā jāsaka, ka darbs ir bijis labs. Vēl nozīmīgāks ir arī politiskais vēstījums, it īpaši pēc Kīpras priekšlikumiem par budžetu. Varu piekrist tikai tiem, kas ļoti kritizēja šo Kipras priekšlikumu un nav nemaz nekādas uh, jēgas plānot, ko jaunu par nākotnes enerģiju, transportu, telekomunikāciju tīklu, ja netiek piešķirts finansējums. Jā, nu, protams, ka mēs zinām, ka tas ir tikai tāds izējas punkts un ka budžeta sarunas uh, tiek turpinātas, ka ir uh, prioritātes, kas tiek pārstrādātas. Uh, Taču a, mans a, mērķis sarunās ar komisiju ir tāds, ka nu, gala rezultātam tomēr ir jābūt a, salīdzinājumam ar to, kas tiek piedāvāts. Un komisijai tad jāpasaka, nu, kur tad būs tie īstenājumi, vai arī jāpagarina. Uh, termiņš, tātad ne, nevis 2013. bet 14. gads, un godīgi attieksmi pret mums, pret Eiropas pilsoņiem, lai mēs zinātu, kur būs investīcijas. Būtu labi, ja komisija attīstītu stratēģiju sarunām arī ar padomu, lai pēc iespējas vairāk panāktu. Paldies! Groša kungs tagad. Jā, paldies, paldies kolēģiem par uh, darbu, nu pavisam īsi par padomus prezidentūras priekšlikumu. Es domāju, ka tas jau ir uh, teikts. Nu, tos uh, instrumentus uh, jāatbalsta, kas uh, ir vērsts uz izaugsmas un stratēģijas 2020. gadam veicināšanu. Tas ir nozīmīgi. Un ja padome pieņem tādas lēmumus, tad tas neveicina a, nākotnes attīstību. Un vienīgais, kas a, bija. A, saistīts ar uh, konkrētiem jautājumiem, tad katrs ministrs, finanšu ministrs, transporta ministrs, premjerministrs varēja doties uz mājām un teikt, jā, to es saņēmu manai valstī, to jūs zinat. Un jaunie finanšu instrumenti manā skatījumā ir ļoti nozīmīgi, bet arī tam ir liela nozīme. Ja mēs gribam rast jaunas investors arī ārpus valsts, tad nu, vismaz uh, projektam, uh, kas tiek iesniegts, uh, tam ir jābūt pārliecinātam par to, nevis visu laiku jāšaubās par projektu liederību brīdī, kad tas tiek iesniegts. Un šis instruments var būt veiksmīgi izmantots tikai sadarbojoties trim iespējām Tagad kohēzijas fonds. Nu, vienalga, kas uh, parakstīs šo kompromisu, es domāju, ka mēs esam uz laba ceļa, mums ir nepieciešams kompromiss starp mūsu abām komitejām un regi komiteju. Uh, ka mēs strājam skaidri, ka mēs saglabājam principu use or lose, proti izmanto vai zaudē. Un tāpat arī, ka mums jāorientējas uz uh, panākumiem. Tagad nākošais uz grozi, par grozījumiem. Mēs a, esam nosprauduši noteiktu darbības līniju. Parlaments, valstis un komisija ir sasnē, sasnieguši konsensu, un tas arī ir jāpārstāv diskusijās ar sabiedrību. Paldies! Nākošo runātāju Trautmans konts. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu atgriezties pie diviem būtiskiem punktiem. Par vienu jau runāju vairāk no tiem, kas uzstājās, proti par daudzveidīgu finansējumu savienošanu. 59. grozījums man īpaši uztrauc šeit uh, daudz, šo daudzpusējo uh, Uh, finansējumu no FMI un citiem ES instrumentiem uh, likvidē. Un arī Goran Farm kungs uzstājās, lai saglabātu šo instrumentu. Nākošais, par ko gribētu runāt, ir 47. grozījums par finansējumu un par tīklu finansējumu. Operātori un uh, investori no vienas puses viņiem nav drošības investēt, un ja reģioni un tās zonas, kas, kurām nav tik tāda plaša tīkla, proti tādi reģioni, kuros, kuriem ir sarežģītāka situācija, tad um, mēs riskējam ar to, ka finansējums nebūs pietiekami liels. Nākošais. Uh, Eiropas Investīcija banka. Gribētu, lai komisija vēl vairāk skaidro situāciju, kāda ir grozījumi un kāda būs tieši tās loma un misija. Paldies! Paldies, nākošais runātājs te Grandes kungs. Con el tiempo que tenemos la voy a limitar. Paldies, priekšsēdētāji. Mums nav daudz laika, tāpēc es runāšu tikai par transporta sektoru. Par pārējiem jautājumiem citi var izteikties labāk. Vispirms atbalstu kritiku, ko attiecībā uz priekšlikumu, ko piedāvāja Kipras prezidentūra. Tas nav pieņemams priekšlikums. Ar to nav iespējams īstenot sapņus, nav iespējams arī radīt neko jaunu un labu, un nek pie kā laba tas nenovedīs. Gribu teikt paldies referentiem. Manuprāt, viņi rīkojās ļoti saprātīgi, ļoti lietpratīgi un ir izstrādājuši labu dokumentu. Gribu runāt par trim jautājumiem. Pirmais - sadarbspēja dzelzceļa sektorā. Par to ir runa um, ziņojumā un sevišķi liela nozīme šim. Um, tam šai sadarbspējai ir pierobežā, tāpat šie dzelzceļa koridori. Runājot par bāzes tīkliem, arī vai šeit mēs jau vairāk kārt esam atkārtojuši, ka Pirenei pārējai ir jāpiedara arī šeit klāt. Un trešais pārsikumus ir svarīgi, lai dalību valstīm tiktu piešķirtas pilnvaras un atbildība. Te nav iespējams izmantot tikai deleģētos aktus. Liberatska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przede wszystkim słowa uznania z Mm, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, teikšu paldies eh, Alē Sendera kundzei. Eh, jāatceras, ka infrastruktūras savienošana paredz pielietot kopienas metodi, un tikai kohēzijas fonds um, attiec ir tikai viens aspekts paralēli koridoru izveidē. Mēs atbalstām infrastruktūras savienošanu dzelzceļām un ostu infrastruktūrā. Un ja tagad ir jāsamazina līdzekļu apjoms, tad tas nozīmē, ka mēs zaudēsim nu, šo um, paļāvību vai um, ticību, kas mums ir adresēta. Paturēsim prātā, ko teica Ferma kungs. Manuprāt, šajā brīdī vai šajā posmā ir jānodrošina tas, lai būtu arī līdzekļu, lai līdzekļu apjoms tiktu saglabāts, kā sākotnēji iecerēts. Vidāls kvadras kungs, lūdzu. Ui, ui, ui. Gribu runāt par trim jautājumiem. Runāšu īsi. Runājot par vienprātību, ar šiem mehānismiem Eiropa ir paredzēts apvienot, izveidojot fizisk, fiziskā plāksnē taustāmu infrastruktūru ir gan jāsamazina izmeši, gan jāmeklē jauni enerģētikas veidi, bet kur uh, šobrīd ir iespējas, kas vispār tās patur acīs, kā uzlabot pašu infrastruktūru? Uh, jādomā arī par to, kā atteikties no šīs pieejas par enerģētikas tādām kā salām. Dalību valstīm ir. Ir dalībvalsts, kas vispār nav pievienotas kopējiem enerģētikas tīkliem. Un tā saucamie un runājot par sastrēgumu vietām, šeit ir runa ne tikai par transporta sektoru, bet arī par enerģētiku, kur ir daudz problēmu, kas ir jārisina. Kopējās vispārējās nozīmes projekti uh, mēs nevaram nonākt arī pretrunā ar citiem ziņojumiem, ar Antonio ziņojumu un Eiropas uh, savienošana vai infrastruktūras apvienošana. Uh, par centrālajiem jautājumiem jau būtībā mēs esam vienojušies. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende, Kolleginnen un Paldies, priekšstādātāja kungs. Kundzes atvainojos. Saka Ertoga kungs, um, es um, gribu arī teikt paldies referentiem, jo viņi uzsver ļoti nozīmīgus punktus, piemēram, baltā grāmata, vīdas jautājumi. Tāpat tiek runāts arī par jaunās tehnoloģijas attīstību, un tas ir ļoti nozīmīgi. Kāpat arī gribu uzsvert to, ka vietējā līmeņa iesaistīšana ir ļoti nozīmīga projekta īstenošanā. Mēs esam sastādījuši vadlīnijas uh, transeiropas tīkliem, jeb ten tīkliem, un uh, arī ļoti interesants ir šis koncepts, kā horizontālu prioritāti skatīt jūras autoceļus. Vairāk kārt tika runāts arī par sekojošo punktu, proti troksnis, dzelzceļa satiksmē. Kolēģi, daudzreiz par to jau šodien ir runāts, un tas patiešām varētu daudz ko mainīt un radīt Eiropas pievienoto vērtību. Kolēģi, nu, ja mēs uz papīra vai arī no tādiem liedzie, lieliem līdzekļiem apgādājam lielus a, projektus, jo kaut kāda nacionāla noteikuma, nu, piemēram, aizliegums um, izmantot ceļus naktī uh, trokšņa dēļ neļauj mums šos projektus īstenot. Uh, Tādēļ mums ir nepieciešama tāda uh, skaidra saiknes starp projektiem, starp to īstenojamību, un tādēļ aicinu referentus vēlreiz par to padomāt. Un noslēgumā iekšējie kuģošanas ceļi arī uz šo jautājumu mums ir jāvērš uzmanība un ceru, ka vēlāk būs iespēja vēl par šo jautājumu diskutēt. Paldies, nākošais ir Vandālena kungs. Priekšsādātājs kundze. Tika kritizēts padomas viedoklis, bet nu mums vajadzētu vismaz paskatīties, ko paši esam darījuši. Ir iesniegti daudzi grozījumi, kas ir pret džentlmeņu vienošanos, un tas sarunas ar dalību valstīm tikai sarežģītā. Tad mums vajadzētu sākumā kritiski paraudzīties uz pašiem savu pozīciju. Un ar lielu pārsteigumu konstatēju to, kā vācu zaļie un Krāmer uh, kungs redz uh, Eiropas kuģniecības nākotni. Jā, jūs sakat, ka Donavu nevēlamies, tas ir nesaprātīgi. Ja mēs eiropeiski domājam, tad uh, redzam to, ka uh, Donava ir ļoti nozīmīga un ir nozīmīgs uh, projekts. Tagad par maniem grozījumiem. Iesniedzu četrus uh, projektus - Amsterdam, Antverpen. Šāda varētu būt nomaiņa. Un uh, aicinu jūs izskatīt šos grozījumus un uh, dažkārt arī tos noraidīt. Tagad prodīkums. Nu, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī varu piekrist arī par uh, autoceļiem, par dzelzceļu ceļu, arī par uh, aviotransportu, arī par visām uh, izmaiņām, kas attiecas arī uz uh, fiotransportiem un Cezāru pro, Cezāru programmu, tad arī gāze un tā uzkrā, uzglabāšana, tad arī satelīta konstelācijas zemes novērošanai, tad vēl arī šim sarakstam vēlos pievienot vēl arī kiberdrošību. drošību Tātad šeit mēs runājām par tādām infrastruktūrām, kas tiešām ir Eiropas rakstura. Mums ir jāīsteno šīs infrastruktūras pēc iespējas ātrāk tieši tādēļ, ka esam ekonomiskajā krīzē. Mums ir jāveic šīs investīcijas pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāturpina ļoti stingri cīņa par eiro obligācijām un tad eventuāli norādot arī uz to, ka tad, kad šīs infrastruktūras tiks ieviestas, tad arī tās varēs tikt privatizētas, varēs izveidot arī uh, investīciju rotācijas fondus. Es atgriežos no Ķīnas un es tiešām biju ļoti pārsteigts par to, cik intensīvi, cik spēcīgi un cik ātri eh, tiek īstenoti šādi projekti. Arī mums ir jāmēģina saprast, ka pasaule mainās un ka mums ir jāatrod eh, veids, kā saprast un kā risināt šo situāciju. Paldies, Prodi kungs. Tikā, kundz, lūdzu. Paldies. Eiropas Savienības konkurētspēja ir atkarīga no enerģijas, eh, no telekomunikācijas un arī informācijas tehnoloģijas attīstības. Šī iemesla dēļ, manuprāt, nav pieņemams tas, ka tiek samazināts budžets, jo īpaši tad, kad mēs runājam par eh, finansējumu, lai varētu īstenot digitālo a, eh, programmu, ir būtiski mazināt attīstību plaisu enerģijas un transporta jomā. Dažādās dalību valstīs es, protams, domāju par visām dalību valstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai pēc 2004. gada 1. māja. Tālāk, kas attiec uz 10 miljārdiem eiro kohēzijas fonda. Uh, ļoti svarīgi nodrošināt to, lai šī nauda tiktu piešķirta ņemot vērā nacionālās eh, aplūksnes, nacionālos piešķīrumus. Tad arī eh, aktivitātes, eh, kuras finansē finanšu instrumenti, šīs aktivitātes ir jāizvēlās ne tikai ņemot vērā operāciju daudzveidību, bet ņemot vērā arī teritoriālo daudzveidību. Uh, par desmito koridorus arī iesniedz vairākus grozījumus, es atbalstu kuģošanas ceļus, par arī mans un Donavas kanāla specifikas. Un arī Rumānijas šīs specifikas. Mēs arī pieprasām pētījumus lai izcerētu ceļus ar Budapeštu un Buku. Bukaresti un arī nevajadzētu aizmest melno jūru. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Es priecājos par to, ka daži jau runā par trokšņa problēmām, jo pie Eiropas pievienotās vērtības piedara klāt arī tas, ka cilvēki ir mierā ar mūsu politiku. Tāpēc man ir lūgums referentam neuzskatīt šo um, trokšņa problemātiku par tādu sīkumu vai kaut ko nesvarīgu. Ir jābūt finansējumam arī, lai uzlabotu infrastruktūru dzelzceļam tā, lai trokšņa līmenis būtu mazāks. Es domāju, ka Eiropā, izmantojot dzelzceļu, trokšņa līmenis var tikt samazināts. Un ja kāds ir gulējis viesnīcā, kas atrodas tuvu dzelzceļa sliedēm, zina, par ko es runāju. Un uh, it sevišķi tad, ja nakts pārbraucieni nav aizliegti. Uh, Trokšņa problemātika ir jārisina tieši tur, kur uh, troksnis rodas. Paldies! Paldies, Guerreiro de Campos, lūdzu. Obrigado, Sra. Presidente. Eh, quatro pontos muito breves. Em primeiro lugar. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pavisam uh, īsi runāšu par pāris uh, punktiem. Par tiem runāja jau uh, daži uh, kolēģi. Par elastīgumu uh, un gribu īpaši uzsvērt to, ka ir jābūt likumdošanas saskaņai kā jau Vidāla Kvadraskungs teica, nu nevar dažos likumdošanas aktos noteikt viens kriterijs un citos atšķirīgus. Nu, piemēram, 15. pāns izvirz jaunu prioritāti un rodas tāds iespējas, ka kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, bet tā nedrīkst būt nākošais resursu sadalījums. Arī tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs punkts. Un uh, Es tomēr šajā jautājumā esmu gatavs diskutēt un uh, gribu uzsvērt, ka nevajadzētu tādus konkrētus skaidrus šeit uh, nosaukt. Un, uh, tagad par proporcionālu uh, reakciju. Mēs uh, kā parlaments esam daudzkārt zaudējuši sarunās ar komisiju, bet mums tagad ir jācīnās par mūsu nostāju īstenošanu. Paldies! Komansantas kungam vārds. Jā, es esmu pavisam vienkāršs runātājs un arī cilvēks, un jūs to dzirdēsiet. Piecus punktus uzsvēršu. Pirmkārt, pirmais finansējuma instruments ir ļoti nozīmīgs diskusijas būs nozīmīgas un diskutēsim līdz pat balsojumam. Otrais. Budžetam jābūt ierobežotam. Tādam, kāds tagad tika iesniegts. Un šo, tieši tādus uh, īsinājumus mēs nevaram akceptēt. Tas ir burtiski kā dinamīts mūsu mērķiem. Mēs gribam uh, telekomunikāciju tīklus, enerģijas tīklus un uh, transporta tīklus stiprināt. Uh, Un ja mums neizdosies investēt izaugsmē, tad nu vismaz mums jā. Uh, saglabā mūsu ticamība. Ja budžeta līdzekļi jāsaīsina, tad jāīsina saprātīgā vietā. Tam ir jābūt pilnīgi skaidram. Kā jau iepriekšējie runātāji teica, cīņu vēl neesam zaudējuši, jācīnās tālāk, ir jābūt pacietīgiem un nedrīkstam pazaudēt visu to, kas ir nepieciešams satiksmes attīstībai Eiropas uh, Savienībā. Trešais punkts - atsevišķie jautājumi. Esmu par to, lai jūras autoceļi tiktu uh, attīstīti. Daudz kolēģi par to runāja līdzekļu piešķīrumam jāaug no 20 līdz 30 procentiem. Nākošais jautājums - 10 miljārdu eiro no kohēzijas fondiem. Šīs uh, iespējas jāsaglabā. Kohēzijas uh, valsts ir ļoti interesētas. Jāla Senders kundze par to jau runāja. Ir jārod risinājums, ko var atbalstīt visi. Paldies! Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodajům za práci. Paldies, priekšādātāji, paldies referentam par šo plašo jautājumu. Pirmais komentārs man būs par kohēzijas fonda iesaisti. Šeit noteikti ir jāatrod labs kompromiss. Vai tas būtu saglabājot dalībvalstu aploksnes vai um, veidojot tādu caurskatāmu sistēmu projektu izvēlei, atlasēji. Otrkārt, gribu atgādināt, ir ļoti būtiski saglabāt iespēju saņemt grantus, jo tos pilnībā nevar aizstāt ar citiem instrumentiem. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas pārstāvis. Mēs pateicamies par komisiju, jo Šeit tiešām ir komisija plaši pārstāvēti, trīs cilvēki, taču, nu, laiks, kas ir mūsu rīcībā, ir ļoti īs. Divas minūtes katram cilvēkam, tad, tad, nu, mēs pēc tam vēlamies arī uzklausīt ziņotājus pavisam īsi. Lūdzu, kurš sāk? Paldies, priekšsēdētājs. Runāšu daudz garāk, jo es runāju, jo es esmu atbildīgs par šo horizontālo daļu, par transportu daļu šajā Eiropas uh, Uh, savienošanas instrumentā, un tad kolēģi runās par ICT un enerģiju. Pavisam īsi sākumā paldies deputātiem par ļoti spēcīgo atbalstu šim instrumentam, jo īpaši arī uh, šai kontekstā par Kipras ieguldījumu debatēs zināms, ka komisija nevar atbalstīt jaunāko uh, sarunas kastes uh, rezultātu. Tas arī, protams, neatbalsta budžeta pie Eiropas vienotās vērtības darbu daļas, un arī es redzu, ka iesaistītās puses ir ļoti daudz un aktīvas par šo instrumentu. Tagad ir deklarācija, 600, vairāk nekā 600 iesaistīties puses, arī, arī godātie deputāti, arī industrijas pārstāvi ir parakstījuši šo deklarāciju, lai varētu saglabāt šī instrumenta finansējumu, kas ir absolūti fundamentāls, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspējas attīstību. Tātad runājot par uh, telekomunikācijām pavisam īsi mēs arī varam atbalstīt grozījums par sinerģiju. Gribam uzsvērt arī to, ka sinerģijas var piemēroties tikai tur, kur uh, arī sektoriālās vadlīnijas ir identificējušos uh, punktus. Ir arī vairāk grozījumi par to, lai arī VIT un arī uh, zemes iegāde būtu leģitīma, tam ir ierobežota pievienotā vērtība, līdz ar to mēs negribētu atbalstīt šos grozījumus, mēs gribētu redzēt, vai to var varbūt atrunāt tajā daļā, kas ir transferēta no koheizijas fonda. Un šeit atgriežoties pie transporta, es tiešām aicinu komitejas rast kompromisu par 10 miljonu pārnesi no kohezijas fonda. Uh, Šis kompromiss ir ļoti pamatīgs un labs, un tas arī varētu arī iedrošināt valstis, kuras izmanto kohēzijas fondu, un tajā pat laikā arī proje nodrošina projektiem konkurēt spēju un veiksmīgāk to īstenošanu. Tālāk mani komentāri priekšsētājs kundze ir galvenokārt saistīti ar to, ka mums ir nepieciešams tāds budžets, mums ir jāsaglabā tāds instruments, kas ir uh, pievien, uh, kas ir pielāgots budžetam. Es nerunāju par samazinātā budžeta stratēģiju, jo tagad sarunas par budžetu uh, ir tikai sākotnējā stadijā. Redzēsim, kāda būs samīta rezultāti. Bet, uh, protams, budžets ir ierobežots un jebkurā gadījumā instruments. Uh, uh kurš piemēro šo ierobežoto budžetam, ir jābūt ļoti precīzam. Daudz grozījumi ir liederīgi, taču daudz grozījumi arī vēlas paplašināt šī instrumenta leģitimitāti, palielina arī līdzfinansējuma rādītājus un tam līdzīgi. Un eh, te mēs varbūt attālamies no koncentrētākā priekšlikuma, kas bija atbilstīgāks piedāvātajiem finansējumam. Tagad daži specifiski punkti pavisam īsi. Mēs turpinām arī stingri uh, eh, ir, uh, eh, koncentrēties uz šo co-network, uz uh, centrālo tīklu, daži arī runā par visaptverošo tīklu, daudz grozījumi ir specifiski par pārobežu aspektiem saistībā to ar prioritāriem projektiem vai ar šo centrālo tīklu. Uh, Šī grozījuma ir visaptvaroši, varam varbūt tos iestrādāt tekstā, taču vēlreiz atgādīju, ka finansējums ir ierobežots, un ja mēs gribam, lai instrumentam būtu ietekmes, ir jākoncentrējas uz šo korus, šo centrālo galveno tīklu. Tas pats arī attiecas uz uh, sastrēgumiem un uh, šim urban notes. Un tad vēl viens komentārs par uh, troksnī un iebūvēto aprīkojumu. Komisija atbalsta deputātu komentārus, kuri vēlējās saglabāt. Uh, samazināt tad, eh, šo troksni, arī iebūvētajā aprīkojumā, tam varētu arī būt eh, savu finanšu svir, svarīga ietekme. Mēs uzskatām, ka infrastruktūru iz, izmantošanu varētu arī veicināt par la, ar labāku aprīkojumu izmantošanu un rītošās darbs izmantošanu. Es uzklausīju arī Dominika Rikē sacīto. Tas, uh, tomēr atbalstīt, ka daudz ko varam īstenot ar privāto finansēm, bet, protams, ne visu, jo īpaši arī Cezāra programmas gadījumā mēs vēlamies paturēt iespēju nodrošināt finansējumu arī iebūvētajam aprīkojumam un noslēgumā kas attiecas uz grozījumiem. Pirmajā pielikumā grozījumi ir ļoti daudz. Uh, E, deputāti šeit teica, ka viņi vēlas e, būt koncentrētāki un vairāki principi šeit būtu jāņem vērā, proti, kā projektiem ir jābūt par šo centrālo tīklu un otrkārt, kā projektiem ir jābūt e, īstenojamiem laikā no 14. līdz 20. gadam. Lūk, un kolēģiem tad atstāšu iespēju izteikties arī par citiem komentāriem, varu arī divpusēji vēl komentēt, ja nepieciešams. Paldies, priekšsēdētāji! Peru. Paldies, es ceru, ka ka te arī nebūs uh, interešu saiknes, uh, tad uz enerģiju un telekomunikāciju, bet nu mums ir tikai minūte, un transportiem tā tad mēs atvēlējām piecas. Paldies, priekšādātāji. Es runāšu par diviem jautājumiem. Um, Priecājos par grozījumiem par informāciju tehnoloģijām un par finanšu instrumentiem. Mēs piekrītam parlamenta grozījumiem, proti um, instrumentiem ir jātiek lietotiem tieši projektiem, infrastruktūras projektiem, un kur tie var nodrošināt vislielāko atdevi no investīcijām. Informāciju tehnoloģija ir jātīsta. Uh, piemēram, bankām un finanšu instrumentus izmantojot, var uh, nodrošināt, lai ieguldot vienu eiro no privātām investīcijām, atdevi ir piecas vai desmit reizes lielāka, tad pieci vai desmit eiro. Runājot par uh, reģioniem, kas ir ļoti eh, mazapdzīvoti, šeit ir uh, jāizmanto um, kohēzijas fondi, runājot par um, internetu pieejamību, par par platjoslas tehnoloģiju ieviešanu, tad arī šeit ir jāņem vērā, ka eh, jāņem vērā arī tad komerciālās intereses un rentabilitāte. E Pateicamies komisijai. Tagad enerģija. 50 sekundes. Tas labi arī atspoguļo svarīgumu. Lūdzu. Paldies, labi pēcpusdienu nu, par enerģiju. Man ir divi komentāri, pavisam īsi. Pirmkārt, arī vēlos uzsvērt nepieciešamību pēc eh, juridiskās savietojumības starp šo instrumentu un sektoriālajām vadlīnijām, kā to jau arī Korēde eh, Kampus uzsvēra. Mums ir jākoncentrēs uz šeit eh, ierobežot skaitu prioritātēm. Nevajadzētu um, atvērt arī kāds aizmugurējās durvis, izmantojot šo Eiropas netrūzošu savienošanas instrumentu. Otrakārt, finansējums saiknes ar finanšu instrumentu un grantiem. Šeit būs trīs uh, sabiedrības interešu projektu veidi. Vispirms uh, finansi, no finanšu viedokļu spēcīgi un to arī tirgus īstenos bez problēmām. Otrakārt projekti, kas ir komerciāli dzīvot spējīgi, bet kur uh, saskaras ar šķēršļiem mm, un nevar piekļūt ilgi ilgtermiņa finansējumam šeit finanšu instruments spēlē svarīgu lomu, taču mūsuprāt līdz 10-15% uh, tiks izmantots finansējums no šī instrumenta. Un trešais uh, projektu veids ir arī projekti ar labiem iegūmiem sabiedrībām, piemēram, arī kaimiņu valstīm. Tie nav komerciāli dzīvotspējīgi un te finanšu instrumenti nepalīdzēs. Bankas neinvestēs projektos, kas sniedz šāda veida labumus, solidaritāti, izolāciju izolācijas beigas, drošības piegādi un tehnoloģiskos izolācijas, jo īpaši offshore tīkla attīstībai. Līdz ar to šeit granti būs nepieciešami, lai varētu papildināt finanšu instrumentus enerģijas jomā. Paldies! Grācija, la komisiona. Paldies, komisija. Divas minūtes. Kolēģei Ajala Senderkundze, lūdzu. Presidenta, si en primer lugar agradecer. Paldies, priekšsēdētājs kundze, sākumā. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem un kolēģiem, kas ne tikai iesniedza grozījumus, bet arī piedalījās diskusijās, lai vēlreiz runātu par prioritātēm, kas viņam liekas e, īpaši svarīgi. Tāpat tika skaidrots arī pozīcijas un norādīts uz to, ka vairākos gadījumos uh, situācija ir tāda, es domāju, ka tas arī ir izdarāms, ir iespējams sasniegt kompromisus, lai šādā veidā pēc iespējas tāds plašāks vairākums tiktu radīts. Otra kārta. saistībā ar um, dažādajiem saturiskajiem jautājumiem teikšu sekojošo. Es ļoti mm, precīzi uzklausīju teikto, man liekas, ka tāda milzīgas atšķirīgas nav, nu, atšķirīga situācija un nostāja ir dažos konkrētos punktos, bet domāju, ka varēsim vienoties. Nu, tagad uh, trokšņu apkarošana. Jā, varbūt, ka uh, ir arī tiešas investīcijas iespējams ritošajā. Uh, sastāvā, tāpat diskusijas par videi draudzīgiem satiksmes līdzekļiem arī būtu šajā virzienā orientējams. Vai arī varētu atbalstīt uzņēmums, kas pērk, piemēram, elektriskas pieceņas automašīnas. Saprotu kolēģu argumentus, bet domāju, ka ir nepieciešams norādīt uz to, ka mēs runājam par infrastruktūru Ja padomu mūs atbalstīs, tad es lūkšu kolēģus kas īpaši ir ieinteresēti um, trokšņa jautājumos, lai viņi diskutētu ar savām valdībām, lai, uh, nu, kā lai saka, līdzekļi tiktu piešķirti, nevis īsināti. Ja tas tā būtu, tad mums būtu lielāks iespējas, un tad mēs varētu līdz atbalstīt arī rītošo sastāvu. Un noslēgumā sekojošais ar De Grandes kungu varu vienoties tad, kad viņš runā par Pireneju pārējām. Un domāju, ka kolēģos Uh, un kolēģi, kas ir diskutējuši, kā arī komisijas pārstāvji, ļoti uzmanīgi virzās uz priekšu, bet palīdz mums šo projektu turpināt, un varbūt, ka tas būs uh, īstenojams projekts. Tika Stiljo kundze, es ļoti uh, skaidri saprotu, ko jūs teicāt. Enerģija nav mans mīļākais temats, bet es saprotu, ko jūs teicāt. Šeit parlamentā situācija ir tāda, ka mums piešķirtais mandāts nosaka to, ka jāsaka viss kopā, kā pakotne. Nav nekādu uh, atšķirība mums ir jāstrādā ar visiem jautājumiem kopā. Nu, protams, ka arī šis finansējuma instruments tiek kopā skatīts. Es ceru, ka tās bija neformāls un ne tikai oficiāls informācijas jautājumi. Paldies! Tagad Rikai kungs. Paldies kolēģiem par grozījumiem, pārdomām, diskusijām. Mēs sākam šo ceļu šodien. Šie Priekšlikumi ir saistīti ar ļoti plašu interesi un arī ļoti pretrunīgiem, pretrunīgām nostājām, bet pasvītroši divas lietas. Pirmkārt, nedzirdēju nevienu, kas uh, teikt ko savādāku, ka nepieņem uh, padomas nostāja un ka tāpat ir apvainojoša, un es uh, runāju par visu kopumā, par šiem budžeta priekšlikumiem, tie nav nediskutējami, neakceptējami. Un es domāju, ka sākumam pat ir jāraugās uz katras valsts nostāju un tad operacionāli jārīkojas, jo sekas var būt tieši eh, eh, tajās valstīs, kas eh, ar šiem jautājumiem strādā. Un pēdējais jautājums, kas arī ir otrais. Visi, visi ieteikumi ir liek mums koncentrēt vērst uzmanību uz vienkāršiem īstenojumiem, ātri īstenojumiem ar operacionāliem priekšlikumiem saprātīgos eh, termiņos. Un otrais, mums ir jākoncentrē darbs uz koridoriem un uh, nevaram līdz bezgalīgai uh, aptvērumu paplašināt, ar kuru vēlamies strādāt. Mums ir jāpaliek ļoti koncentrētiem geogrāfiskā izpratnē un arī runāt par jautājumiem, par kuriem esam norūpējušies. Uh, un īpaši jārunā par tām jomām, kur ir šī Eiropas pievienotā vērtība. Un, protams, Eiropas pārvaldība šim projektam. Un uh, kopumā jāsaka, ka visiem ir jāpacenšas virzīties uz priekšu. Un tad varēsim šo projektu uh, padziļināt uh, un intensīvāk un uh, operacionāli padarīt. Paldies! Balēns kundze. Paldies! Mēs dzirdējām ļoti daudz labu ideju. Un man ir iespējas, ka mēs tomēr visi virzāmies uz vienu pusi. Un esam izstrādājuši priekšlikumu, kuram arī grozījumi ļaus kļūt vēl labākam. Tomēr jāpatur prātā, ka parlamentam jābūt tādai saskaņotai, vienotai nostājai Gan Korea de Campus kungs, gan uh, viņa kolēģi ir apņēmušies to arī panākt. Komisijai varu apliecināt, ka parlaments nekad neizmanto aizmuguras vai sētas durvis, bet vienmēr parādas ieju, izstrādājot likumdošanu, un komisijai pašai jāstrādā saskaņoti, jo 200 miljārdu eiro um, infrastruktūras attīstīšanai un 90% mēs izmantosim kā grantus, kas nekad nesasniegs um, minēto apjomu, izmantojot um, šo finansēšanas instrumentu. Paldies! Paldies. Simpsonkungs, paldies, uh, liels paldies arī par uh, šo pēcpusdienas debatu, debati. Tā ir ļoti svarīga, un mēs arī nepacietību gaidām arī jūs komiteju uzņem 27. novembrī, kad mums arī būs uh, um, tas uzdevums arī tikt cauri balsošanas sarakstām. Paldies par jūsu ieguldījumiem un atgādīju transporta komitejai, ka mēs tagad dodamies uz e ASP. 3, E2. Liels paldies! Bene, allora i colleghi. Labi, nu tad ITRE komitejas kolāji, kolēģi atkal tiek lūgti palikt uh, šajā zālē, jo tūlīt pat sākam uh, balsošanu. Un visas pārējos cilvēkus aicinam atstāt zāli, lūdzu. Kaminīt.